beigušās. Balsojums rītdien pulksten 11.30. Nāk, sadarbība, um, sanāksme tiks atsākta pulksten 9.30. Darba kārtība ir publiskota, to var atrast arī Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Līdz